kopējās zivsaucīs politikas realizāciju. Paldies! Paldies! Debates beigts par šo jautājumu un pārējām tālāk pie nākamā punktu darba kārtībā. Tā ir Eiropas Savienības stratēģija Arktikas reģionām. Komisijas priekšsēdētāja vietniece Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums. Un tagad es došu vārdu komisāram Fūlerkungam, lūdzu. Madam, uh, uh, Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, Eiropas Savienība uh, palielina savu ieguldījumu šajā sadarbības projektā uh, Arktikas kontekstā. Un es gribētu uzrunāt jūs Aštons kundzes vārdā par Eiropas Savienības politiku Arktikas reģionām pēc kopīgā paziņojuma, ko sagatavoja komisija un augstā pārstā pagājušajā jūnijā. Progress ir bijis tiešām būtisks. Pēdējo desmit gadu laikā mēs esam kļuvuši par lielāko Arktikas pētījumu sponsoru, ieguldot 20 miljonus eiro katru gadu. Bez tam Reģionālās un pārobežu finansēšanas schēmas ietvaros Eiropas Savienība ir investējusi vairāk nekā miljardu eiro ekonomikas attīstībā, sākot no Grenlandes līdz Krievijas teritorijai. Un eh, dalību valstu divpusējo ieguldījumi kopumā šo ieguldījumu palielins diviem miljardiem eiro. Nākamie pasākumi, ko mēs plānojam, padarīs Eiropas Savienības ieguldījumu Arktikas sadarbībā arvien nozīmīgāku. Mūsu politika koncentrējas uz trim galvenām komponentēm - zināšanas, atbildīgums un iesaistīšanās. Sākot ar zināšanām, Eiropas Savienības jaunai, jaunā programma Horizons 2020 izveidos ciešāku saikni ar pētniekiem no trešajām valstīm. Mēs tāpat izvērtējam iespēju izveidot Eiropas Arktikas informācijas centru. Tālāk par atbildīgu rīcību. Mēs vēlamies strādāt ar mūsu Arktikas reģionu partneriem, kā arī ar privātā sektora pārstāvjiem, lai rastu videi draudzīgus un zema riska tehnoloģijas, ko varētu tikt izmantot iegūs industrijā un uh, kuģniecībā. Un visbeidzot par līdzdalību. Mēs arvien intensīvāk iesaistamies dialogā ar Arktikas reģionu valstīm un citām iesaistītajām pusēm. Komisija turpinās strādāt kopā ar Arktikas eh, vietējiem iedzīvotājiem, lai atrastu eh, veidu, kā strādāt kopā. Mēs organizēsim tuvākajos mēnešos arī dialogu ar Arktikas reģionu Uh, vietē iedzimtajiem iedzīvotājiem. Nākamajā uh, mēnesī astoņas Arktikas valsts, kas veido Arktikas uh, padomi, uh, saņēmis Eiropas Savienības pieteikumu par novērotāju statusu šajā padomē. Un mēs ticām, uh, ka Arktikas padome uh, atzīs būtisko Eiropas Savienības ieguldījumu padomas darbā. Tādēļ es arī gribētu pateikties Eiropas parlamentam par atbalstu šim pieteikumam. Noslēgumā es gribētu teikt, lai ko mēs nedarītu, te ir viena lieta, kas mums noteikti ir jāizdara Arktikas reģionu labā, Tas, tas ir, mums jāstrādā kopā ar starptautiskiem partneriem, lai mazinātu klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi. Un es labprāt uzklausīšu jūs viedokli šajā jautājumā. Paldies! Paldies, un tagad es došu vārdu runātājiem no politiskajām grupām. Vispirms Gālera kungs tautas partijas vārtā. Liels paldies, priekšsādātājs Konze. Es pateicos uh, arī Arktikas ziņojuma referentam. Paldies arī jums, komisāri, par skaidrojumiem un uh, par to, ka pieminējāt uh, 2012. gada Eiropas ārējās darbības dienas tā paziņojumu. Es uh, apsveicu to, ka šajā paziņojumā jūs esat uh, pieturējušies pie mana ziņojuma pragmatiskās pieejas un uh, konkrēti pieminat arī to, kā Eiropa iesaistās Arktikas pētījumos. 15. martā ir plānota Arktiskās padomes sanāksme, kurā tiks lemts par ES kā pastāvīgās, nu, e, pastāvīgā novērotāja status piešķiršanu Eiropas Savienībai. Tas atspoguļo arī manas politiskās gribas nostāju, ņemot vērā iepriekšējo gadu laikā pieaugušo ekonomisko interesi par Arktiku. Es gribēju norādīt, ka nav pietiekami ar līdzšinējiem centieniem, ir nepieciešams tos vēl vairāk stiprināt. Un mums ir jādomā arī par ilgtspējīgu dabas resursu ieguvi un par jūras ceļu izmantošanu novērotāja status uh, Arktiskajā padomē, protams, ir uh, labs pirmais solis, bet ir jādomā arī par uh, darbu starptautiskajā jūrniecības organizācijā un citās uh, institūcijās. Es apsveicu jūsu darbu saistībā ar uh, Ārktikas stratēģiju. Uh, jo Eiropa var sniegt savu ieguldījumu Arktikas ilgspējīgā izmantošanā. To pierāda Norvēģijas piemērs, ka, kura ir pierādījusi, ka attīstība un uh, dabas aizsardzība ir savietojama. Mūsu partneri. Uh, mēs apsveicam to, ka nesen ir noslēgts vienošanās ar uh, Īslande tomēr pašlaik Īslandes premjerministrs sacīja, ka mm, Arktikā pašlaik uh, teltis ceļot visi, ieskaitot Ķīnu un Indiju, bet uh, viņš nepieminēja Eiropas Savienību. Tāpēc ir nepieciešama profa, proporcionāla, uh, profesionāla komunikācija par to, kāds varētu būt sadarbības uh, potenciāls Arktikā. Tādējādi mēs kļūtu par pievilcīgu līgavu kas uh, tiktu aicināti piedalīties šajā darbā. To mums vajadzētu uh, darīt, izmantojot ne tikai diplomātiskos kanālus, bet arī domnīcas un dažādus tīklus. Ir nepieciešams daudz uh, koncentrētāk pievērsties šiem jautājumiem, un parlaments to atbalsta. Paldies! Paldies! Es un D grupas vārdā Jakons Āri kundzes 4,5 minūtes. Hyvä komissaari Fyyle, Paldies, komisāra Fīle. Es pateicos jums par šo interesanto, ievad, par šiem interesantiem ievadvārdiem un par optimismu, kuru jūs paudāt attiecībā uz politiku Arktikā, kā arī par iespējām iegūt uh, pastāvīgā novērotāja status Arktikas padomē. Protams, ir ārkārtīgi jauki, ka Ārktika ir eh, kļuvusi par tādu Eldorado, kā pirms dažiem gadiem mēs pat eh, nevarējām iedomāties. Pašlaik valstis tur eh, rautina raujas, jo vēlas piekļūt iegūt piekļuvi naftai un gāzai, bet uh, izrādās, ka iegūt tur naftu ir daudz sarežģītāk nekā domāts. Šēl no šīs domas jau ir atteicies, jo apstākļi ir pārāk skārbi. Un faktiski tas ir labi. Pašlaik mums ir vairāk laika, lai izmantotu šo reģionu ilgspējīgi un dabai draudzīgi un ievērotu arī tur dzīvojošo pamatātu tiesības. Protams, ka ir jānošķir Antarktika un Arktika Arktikajā nav tikai ūdens. Tās ir neatkarīgas valstis, kurām savas intereses, tas ir reģions, kur ir iedzimtās uh, tautas, un varētu pat domāt, ka tā ir, uh, varētu domāt, ka tas būs pirmais reģions, kur tiešām tiek uh, ievērotas uh, iedzimto tiesības mani intervēja Sāmijas eh, preses pārstāvis. Sāmi ir viena no šī reģiona pamatiedzīvotājiem, un viņi uh, jautāja, ko ES varētu nozīmēt mums, vai es vispār zinu, ka tādi sāmi pastāv. Un kā Brisele un Eiropas Savienība var Mm, panākt mums pretī. Un es uzskatu, ka tas bija ļoti interesants jautājums. Tas sasaucas arī ar to, ko teica kominārs. Bija, komisārs. Bija spēcīgs atbalsts Ārktikas informācijas centra dibināšanai Rovenījami. Un tur tad ārktisko politiku varētu saskaņot ar pamatiedzīvotājiem. Ārktikas reģions ir lielisks piemērs tam, ka starptautiskie nolīgumi jau uh, ir novēduši pie miermīlīgas attīstības, kas uh, mūs iedrošina, piemēram, sadarbība uh, starp Norvēģiju un Krieviju, kas 2010. gadā parakstīja sadarbības līgumu. Tādējādi tika atrisināti arī daži strīdi, kas saistījās ar šo reģionu. šāda līguma slēgšana var palīdzēt uzlabot situāciju, runājot par infrastruktūru šajā reģionā un satiksmes savienojumiem. Šīs, uh, šie jautājumi ir jāskata aktīvāk, jārisina, un to vajadzētu darīt kopīgiem spēkiem. Es domāju, ka tādu šefību par to varētu uzņemties Ziemeļa partnerība. Eiropas parlamenta ziņojumā referents kolēģis eh, Galēja ir uzsvērs, cik ārkārtīgi uh, svarīga ir Ziemeļa dimensija un ka ir nepieciešama stratēģiska politika satiksmes un loģistikas nozarēs ir ārkārtīgi būtiski saprast, eh, kādā veidā komisija plāno Arktikas eh, politikā iesaistīt ziemeļu dimensiju. Ir nepieciešami skaidri eh, termiņi, grafiki šo jautājumu skatīšanai, jo pašlaik ir pēdējais laiks tēmēt uz konkrētiem rezultātiem. Paldies eh, komisāram par to, ko viņš teica attiecībā uz izpēti un palīdzību, kur sniedz Eiropa. Tieši tas mums ļautu labāk pamatot, ka es ir pelnījusi pastāvīgā novērotāja vietu Arktikas padomē. Paldies! Grazie per il... Paldies! Tālāk Alde. Grupas vārdā jātenmāk jums divas minūtes arktisella. Paldies priekšsādātājiem. Arktikas reģions uh, visiem saistās ar ūdeni, ledu un dabu, bet papildus tam tur dzīvo arī daudz miljonu cilvēku, kuri 4 miljoni cilvēku, kuri grib pastāvīgi attīstīties un uh, dzīvot uh, šajā reģionā. Šim reģionam ir nepieciešamas investīcijas un izaugsme, bet tam visam jābalstās uz ilgspējīgu izaugsmi un ir jāņem vērā arī dabas daudzveidība. Arktikas uh, politika Eiropas Savienībai trūks stratēģijas. Un mana politiskā grupa iestājas par to, lai tāda tiktu pēc iespējas ātrāk izveidota tas ir jādara visaptveroši, ņemot vērā ekonomisko nodarbinātību, dabu un cilvēkus. Priekšsādātājs kundze, es gribēju pateikties komisāram Fīlēm par to, ka viņš pieminēja savā runā Ārktikas informācijas centru un uzsvērtā nozīmi. Mana politiskā grupa jau no sākta gala ir atbalstījusi šo ieceri un Eh, Sāmu eh, Labzemes universitāte ir veidojusi politisku tīklu, lai panāktu šī centra izveidi. Mana politiskā grupa atbalsta to, ka Eiropas Savienība iegūtu pastāvīgā novērotāja. Uh, vietu Arktiskajā padomē. Es priecājos par to, ka komisārs sārāds šādas iespējas. Tas nāktu par labu ES, Arktikas padomē un arī Arktikā dzīvojošiem cilvēkiem. Ziemeļu reģionu saudabība ir jāņem vērā Eiropas Savienības politiskajā darba kārtībā, un es ceru, ka tad, kad mēs par to runāsim nākamo reizi, šī diskusija notiks nedaudz saulaicīgāk Tas, ka mm, šīs diskusijas šobrīd risinās šādā vakarstundā, arī parāda, cik maz svarīgi mums tas ir. Es gribēju teikt, ka parlamentā nav komitejas ārktikas lietām, varbūt, ka tāda ir nepieciešama, varbūt, ka nākamais sasaukums varētu šādu komitiku izveidot un tādējādi piešķirt eh, šai tēmai būtiskāku fokusu, un es ceru, ka tas mums palīdzētu pavirzīties daudzos jautājumos uz priekšu. Tas būtu svarīgi arī komisijai un visai Eiropas Savienībai. Paldies! Un tagad zaļo frakcijas vārdā došu vārdu Tarāna kungam. Divas minūtes. To... Paldies! Es izteikšos igauņu valodā, lai izrādītu solidaritāti ziemeļu tautām. Pirms 37 mēnešiem 2010. gada martā arī šeit uh, plenārsālē es runāju par šo pašu tēmu. Eiropas komisija pārstāve Aštons kundze. Es aicināju viņu uh, izrādīt ideālismu un izteikt priešlikumu starptautiskai sabiedrībai izveidu moratoriju dabas resursu ieguvēja Arktiskajā reģionā. Protams, augstā pārstāve, tāpat kā daudz kolēģi parlamentā, man ieteica uh, skatīties uz lietām reālāk. Nu, es jau arī negaidīju pārāk daudz ideālismu no komisijas, bet uh, es katrā ziņā vēlējos vismaz norādīt to, bet komisija arī nav izrādījusi pārāk daudz pragmatisma un uh, reālas domāšanas. Un šķiet, ka komisija nevēlas neko dzirdēt par 48 rīcības punktiem, kas tika piedāvāti 2008. gadā. Nav jābūt uh, brītu eiroskeptiķim, lai zinātu, ka katru reizi, kad rodas kāda problēma, komisija uh, izdomās kādu institūciju vai nu banku uzraudzībai vai kāda Eh, citai uzraudzībai. Un kādēļ nav nekas radīts Arktikas reģionam un nav pat nekādas budžeta pozīcijas šādai darbībai. Komisija pat ir samazinājusi finansējumu nākamajā finanšu perspektīvā par 12% salīdzinojot ar skaitļiem, kurus minēja Filiskungs. Mēs vēlamies kļūt par pastāvīgo uh, novērotāji Arktikas padomā, bet vai mūsu ārējās rīcības dienestam ir speciāls šādā politikā? Nē, nav. Un vēlos teikt, ka mēs neesam gatavi ieņemt šādu lomu Arktikas padomē, bet mums būtu jābūt gataviem, jo arvien vairāk uh, izkristalizējas, ka mums ir nepieciešama realistiska pieeja klimata pārmaiņu jautājumos un pasaulē ir nepieciešama starptautiska Arktikas reģiona pārvaldība. Mums ir jāpieņem lēmums par kādiem nosacījumiem un kādiem standartiem ir jādomā, lai varētu uh, iegūt dabas resursus, kādi resursi ir pieejami Arktikas reģionā un kā mēs uh, izmantosim bruņotos spēkus Arktikas reģionā, ja tas būtu nepieciešams, kā mēs uh, nodrošināsim glābšanas dienas darbību Arktikas reģionā. Es zinu, ka lielākā daļa deputātu neatbalsta Arktikas reģionu. Uh, pasludināšanu par universālu aizsargātu zonu, bet es vēlos minēt piemēru no Igaunijas. Vangelkungs, viņa vārdā ir nosaukta sala Arktiskajā uh, oceānā, lai gan, okeānā, lai gan viņš pats šajā, šajā salā nekad nav bijis. Bet ASV kapteinis, kurš pēc 45 gadiem uh, bijuši šīs salas, uh, piedāvāja tieši šādā vārtā nosaukt šo salu, un tur ir dabas rezervāts, kur ir aizliegta kāda ekonomiskā darbība, atskaitot eh, pamatiedzīvotāju darbību, un to izveidoja 67. gadā Padomju Savienība, un to atkal to apstiprināja Medvedjevs premjerministrs Krievijā pagājušajā gadā, kad pat ja viņi saprot, cik būtiski ir šādi soļi, kādēļ mēs to nevaram, mums ir nepieciešams komisijā vairāk pragmatismu, bet arī vairāk ideālismu. Paldies! Goja grupas vārdā Mērfī kungam vienu minūti. Paldies, priekšētāji. Es domāju, ka nav atbaidošāka veida, kā ilustrēt to kapitalistisko sistēmu, kādā mēs šobrīd zinām, kā to, kā reģē pasauli uz Arktika reģiona pasauli, eh, ledus izkušanu. 30-40 gadu laikā ledus varētu pilnībā pazust, un tas, ko tas nozīmēs pasaulē, ņemot vērā jūras ūdeņu līmeņu palielināšanos un arī globālā sasilšanas eh, pātrināšanos. Nu, šīs sekas būs šokējošas. Sliktākajā gadījumā Grenlandes ledus klājuma izklušanas gadījumā par septiņiem metriem varētu palielināties jūras līmenis. Tad arī Londona, Losandžela, Dublina būs zem ūdens. Bet tas, kas šķiet radīs murgainas apstākļus simtiem tūkstošu iedzīvotāju visā pasaulē, liek naftas un gāzes kompānijām verzēt rokas no prieka, jo viņi varēs iegūt vairāk fosilās degvielas. Un citi aštuonas kundze ieskaitot apsveic to, ka ir pieejams ziemeļu jūras ceļš, un daba saskarās ar lielāku krīzi, bet pasaules līdzi līderi vienkārši iesaistās sāncensībā par ekonomiskajām iespējām. Ja un nākamajā nedēļā mēs sūtīsim skaidru vēstījumu, neaiztieciet Arktikas reģionu. Un mēs nevaram pieļaut, ka šāda kapitāliska alkatība um, um, liektu mums pāriet pie ekonomikas, kuru neizmanto fosilās degvielas. Paldies! Mērfī kungs, vai pieņemsiet zilās kartītes jautājumu? Kolēģi, Thank you, colleague. Paldies, ķeramies kolēģi. Vai varat pieņemt, ka iedzīvotāji, kas tur dzīvo, viņiem arī ir tiesības uz attīstību? Un otrkārt, vai jūs varētu pieņemt zināšanu, ka ne jau kāds netīrs kapitālis, bet komunists eh, ķīnietis bija pirmais, kas eh, nokļu, atvēra šo ceļu ziemļos, un tā kā mēs runājam ne tikai par kapitālismu, bet arī par Ķīnas komunistiem, kas vēlas uh, izmantot šo reģionu. Paldies par jautājumu. Es, protams, piekrītu pamatiedzīvotājiem ir tiesības un tās eh, ir pirmajā vietā. Es domāju, ka viņi neatbalsta, ka viņu mājas tiktu iznīcinātas, un mēs eh, eh, domājam atšķirīgi par to, ka Mēs uh, definējam kapitālistus un komunistus tikai tādēļ, ka ir diktatūra, kas saka, ka viņi ir komunisti, nenozīmē, ka tā ir arī. Mēs redzam, ka ir dažādas imperialistiskas grupas, uh, ķīnieši, protams, uh, Krievi, ASV, Kanāda, un tagad arī Eiropas Savienība mēģina iesaistīties šajā spēlē, un visi ir iesaistījušies šajā sāncensībā pārtiks reģionu, un zaudēs tie, kas dzīvo šajā reģionā, un arī mūsu planēta būs zaudētāja pusē. Paldies! Paldies! Tā pārējie runāt AISAIE kundze pusotru minūtu lūdzu. Toukokuussa todellakin arktinen neuvosto. Paldies priekšsēdētājiem. Kamēr Arktikas padome lem par to, vai es piedāvāt uh, pastāvīgā novērotāja statusa rodas jautājums, vai mums viņiem ir ko pie, piedāvāt, vai mums uh, Eiropas Savienības Arktikas stratēģijā ir ilgtspējīgi mērķi. 2012. gadā par to tika sagatavotas vadlīnijas, un 2011. gada janvārī tika pieņemts arī Gālera kunga ziņojums par ES ilgspējīgu politiku. Tur tika norādīts, ka ir jāizmanto Ārktikas reģions, kas būs svarīgs enerģētiskas un transporta nozarē, ir ārkārtīgi svarīgi apzināties, cik jutīgs reģions un cik viegli iznīcināms reģions ir Ārktika. Tāpēc ir jāņem vērā apkārtējās vides aizsardzības prasības un ilgtspējīga attīstība. Komisārs Fīles sacīja, ka komisijā tiek domāts par to, vai būtu vai būtu pieņem, nepieciešams dibināt Arktikas informācijas centru. Es domāju, nav nekādu šaubu šajā zālē par to, ka uh, Rūvaniem tas jau tiek darīts un uh, Sāmu Labzemes universitāte uh, šo darbu jau ir iesaistīsies un viņu interesēs ir ilgspējīga uh, Uh, Eiropas Savienības ārktikas politika. Lielas paldies, un tagad došu vārdu Galaher kungam vienu minūti. Paldies, priekšētāji. Arktis reģiona aizsargāšanas saskaņā ar iedzīvotājiem ir ļoti svarīga. Mums ir jāapzinās, ka ir jāaizsargā pamatiedzīvotāji un jānodrošina, ka viņu bāžas un viņiem svarīgie jautājumi ir labi saprast ar Eiropas Savienībām. Katru reizi, kad es apmeklēju šo reģionu, es vienmēr Atceros, ka Eiropas parlaments iestājās pret roņu ādu pārdošanu, kas bija ļoti svarīga viņu ienākumu daļa. Eiropas Savienība jāpamudina ilgspējīgu resursu izmantošanu tādēļ, lai nenākt par ļaunu arktiskajiem reģioniem tā iedzīvotājiem. Un pastāvīgajā komitejā mūsu pārstāvis piedalos pārstāvis šajā sanāksmēs un runāju ar kolēģiem no visām iesaistītajām valstīm un pastāvīgā komiteja startautiskajā līmenī vada diskusijas par šo jautājumu. Un nākamā sanāksme notiks jūnijā Norvēģijā. Un vairākas reizes esmu runājis par to, ka Eiropas Savienībai ir jākļūst par pastāvīgo uh, novērotāji Arktikas padomā, un es esmu pateicīgs, ka deputāti to atbalsta, un es priecājos, ka komisija ir iesniegusi pieteikumu, un es ceru, ka tas eh, tiks arī pozitīvi novērtēts. Kalagar kungs, vai pieņemsiet zilās kartītes jautājumu? Arvoisa kollega, te sanoitte aivan oikein, että alkuperäis... Kolēģi, jūs pavisam pareizi norādījāt, ka pamatiedzīvotāji ļoti dusmojās par ES lēmumu aizliegt roņu ādu tirzniecību. Bet tad pasakiet viņiem arī to, ka roņu ādu pārdošanai Arktikā ir piemērojams arī izņēmums. Tas uh, ir svarīgs jautājums, un uh, Kanādas presa par to ļoti uztraucas. Vai jūs tiešām esat uh, likvidēju, kliedējuši šīs viņa bažas šo pārpratumu? Jā, es ļoti labi apzinos, ka ir šāds izņēmums, bet tas nav mans viedoklis šāds viedoklis ir tiem, kas dzīvo Arktiskajā reģionā, īpaši Grinlandē ka šīs uh, izņēmums nav pietiekams, bet nu, tāds ir viņu viedoklis, un tas ir arī fakts, un ja nākamreiz parunāsiet ar šiem cilvēkiem, kad viņi ieradīsies parlamentā, es palīdzēšu jums ar viņiem satikties, un te jūs redzēsiet, ka viņiem ir liela krājuma, un mums ir jāgaida tiesas darbu beigas, un es paredzu, ka mē, nolēmums būs pāris mēnešu laikā, tā kā mums ir vienkārši jānogaida un jāredz, kāds būs rezultāts. Paldies! Ekaut kungam vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji. Mēs šeit runājam par komisijas stratēģiju uh, Ārktikas reģionā, un man ir jāteic, ka es esmu ļoti vīlies. Kā mēs varam runāt par atbildību, par dialogu? Uh, ja tiek runāts par aktivitātēm ar zem, zemu risku. Ko komisija ar to domā? ASV jau pašlaik uh, notiek diskusija par to un uh, daži uh, institūti saka, ka šajā reģionā vēl nevajadzētu sākt uh, ogļūdeņraža ieguvis Tāpēc eh, mums vajadzētu teikt, ka mēs nevēlamies nekādas eh, ekonomiskās aktivitātes šajā reģionā. Mēs vēlamies šo reģionu aizsargāt. Ja jūs sakāt, ka mēs vēlamies veikt eh, darbības, kas saistīts ar zemu risku, tad tas neko nedod. Lielas paldies, un tagad prēdes kungs pusotra minūte. Paldies, priekšsādātāji! Es uh, esmu ļoti interesēts Eiropas uh, Savienības uh, stratēģijā šajā reģionā. Piemēram, Islanda ir neliela valsts, bet tā šajā reģionā spēlē ļoti būtisku lomu. Islandē ir izveidots sekretariāts, ku, Arktikas padomei. Islandietis ir šīs padomas priekšsēdētājs, un tāpēc Islandija ir tik svarīga šajā jautājumā. Iepriekš eh, komisija sacīja, ka tā ir sākusi domāt par ārkārtikas politikas izstrādi un eh, ka ir eh, svarīgi domāt arī par administratīvo pārvaldi. Bet uh, es gribētu, lai Jūs teicāt, ka pēdējo gadu laikā katru gadu pētījumiem ir izlietoti 20 miljoni eiro, bet ja tur iesaistītos arī Ārtikas padomu, tad mēs varētu uzņemties šo atbildību. Ir Šķiet, ka mēs esam pakāpušies maliņā, bet eh, Ķīna tur spēlē ļoti būtisku lomu. Eiropa balstās uz kopējiem noteikumiem, vērtībām, bet um, tas arī ir labākais veids, kā uh, rīkoties Arktikas reģiona valstīm būtu jādod pēdējais eh, galavārds sava reģiona attīstībā. Lielas paldies, un tagad Bēleta kungs vienu minūti. Paldies priekšsādātāju komisāra kungs, dārgie kolēģi, ka uh, referents. Eh, es eh, enerģijas komitejā es gribēju parunāt par gāzes un naftas iegūšajā reģionā, kas tika pieminēta. Vairāki runātāji pieminēja šēl centienus, kas skaidri parādīja, ka ieguve Arktikā ir ārkārtīgi bīstama un ļoti sarežģīta gan eh, cilvēku veselībai, gan dabai, un tāpēc eh, ir izskanējis aicinājums eh, noteikt moratoriju urpšanai Arktikā. Mēs visi zinām Grīnlandes īpašo situāciju, un um, e, es nav Arktikas uh, ūdeņi, tomēr nesanā, nesanie lēmumi, kas ir nokļuvusi šī parlamentā apstiprināšanai, uh, pārēdz uh, urpšanas kompānijām pienākumu pierādīt, ka tās uh, var efektīvi cīnīties pret naftas noplūdēm un ierobežot darbību, ja tās nespēja to darīt. Tas ir uh, likumdošanā noteikts pienākums, un es ceru, ka nākotnē tas a priori tiks piemērots visiem jūras urbumiem Ārktikā. Mums ir nepieciešams uh, veicināt šāda uh, lēmuma, informētību par šādu lēmumu Arktikas padomē, un es ceru, ka komisija par to runās ar Arktikas padomas uh, galvenajām iesaistītajām pusēm. Liels paldies, un tagad uh, 1 minūte 30 vārds Gžība kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienībā ir ierobežota ietekme uz to, kas ir saistīts ar Arktiku un šo reģionu. Pat Eiropas Savienība ir iesniegusi lūgumu, lai tā tiktu iekļaut Arktikas padomē kā novērotāji. Un tas uh, liek man secināt, uh, ka piemēram, arī Polijai uh, būtu šis novērotājs status. Un tas nozīmētu arī iesaistīšanos uh, zinātniskajos pētījumos, uh, arktiskajās stacijās un tā tālāk. 2011. gadā Eh, mēs eh, strādājām pie ziņojuma saistībā ar tāliem ziemeļiem, un tad kopā ar kolēģiem iesniedzām četrus grozījumus, un es gribētu atgādināt, ka šajā paziņojumā bija vairāki postulāti, kas uh, konkrēti eh, runāja par eh, pētniecības struktūru, par eh, jūras reģionu izpēti un arī par to, ka 200 miljonu eiro tiktu atvēlēti pētniecības programmām. Ir aizritējuši gadi, bet tajā pat laikā, es domāju, mēs neesam pietiekami izvērtējuši to, cik konkrēti ietekme Arktikai ir uz klimata stabilitāti stabilizāciju, uz dabas resursiem, uz visu to, kas ir saistīts ar inuītu izdzīvošanu, kas ir eh, šīs eh, zemes eh, iedzimtie. Mm, un mums noteikti vajadzētu viņus iesaistīt visos šajos procesos un būtu par to jārunā šeit, lai neizveidotos tāda situācija, ka uh, Arktikas jūras dzelmē tiek iesprausti karodziņi, pasakot, ka lūk, šī būs tagad mūsu zeme. Paldies! Grazie, urā per il catch di AI. Lielas paldies, pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Vispirms vārds pa Zesko kundzei. Paldies, priekšsādātāji! Ārktika ir ļoti strateģiski svarīgi reģis, reģions un šī nozīmība tikai pieauga, globālā sasilšana un uh, siltumnīcas gāzu efekts ir noveduši pie dramatiskām pārmaiņām ogļūdeņražu lietošanas uh, modeļos. Tāpēc ir jādomā par eh, sadarbību un par izaicinājumiem, ar kādiem saskars šis reģions. Vislabākā eh, pieeja būtu piedāvāt eh, saprātīgu un ilgspējīgu Arktikas resursu izmantošanas stratēģiju enerģijas avoti, kas ir atklāti Ārktikā, ir jāizmanto atbildīgi, nekaitējot šī reģiona dabai. Un šajā reģionā šķiet ir uzsākusi, uzsācies uh, žurku skrējiens pēc uh, šiem resursiem. Paldies tagad, uh, Kārlis Kalaskungs. Paldies, uh, priekšsādātāji, komisāri. No pirmdienas uh, līdz trešdienai notiek uh, parlamentārā Arktikas konference. Un es ceru, ka es varēšu tur parlamentu pārstāvēt. Es iesniegšu tur uh, parlamentu atbalstītos grozījumus rezolūcijā, it īpaši aicinājumu, lai Ārktikas padomē tiktu piešķirta novērotāja vieta Eiropas Savienībai. Tomēr uh, man nākas eh, dzirdēt, ka mēs eh, saskarsimies ar blokādi no Kanādas un Krievijas puses. Ir jāizmanto visas iespējamās iespējas, lai panāktu pozitīvu balsojumu maijā. Mums, eh, kā Arktikas padomē, ir trīs dalība valstis, kas ir pilna apjoma dalība valstis, sešas novērotājvalstis, un mēs mēģināsim vienoties par eh, kopīgu stratēģiju. Es eh, aicinātu arī komisiju apmainīties ar viedokļiem eh, šajā diskusijā. Lielas paldies, un tagad došu vārdu komisāram Fīlam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un paldies godātajiem deputātiem. Es vispirms gribētu jums pateikties, uh, par uh, nozīmīgo ieguldījumu šajā diskusijā šovakar. Parlaments ir bijis būtisks virzītājs spēks Eiropas Savienības Arktikas uh, reģiona politikas uh, tālākai attīstībai. Arktika ir reģions, kas ietekmē mūs visus. Ļoti bieži izskanēja atsaucas uz vietējiem iedzimtajiem iedzīvotājiem. Es gribētu skaidri pateikt, ka Eiropas Savienība noteikti meklēs eh, veidus, kā nodrošināt, lai Arktikas iedzimtās tautas tiktu informēts par Eiropas Savienības uh, politikām, kas viņus ietekmē, un lai tiktu nodrošināts atbilstošas platformas, kurās viņi varētu paust savu viedokli un savas bažas Eiropas Savienības institūcijām. Un komisija un ārējās rīcības dienests turpinās uzturēt regulāru dialogu ar Arktikas reģionu iedzimtajiem, iedzimtajiem un Jūs paši teicāt, ka Arktikā ir nepieciešams atbalsts, lai stātos pretī ekonomikas izaicinājumiem, kā arī klimata radītajām izmaiņām, lai nodrošinātu to, ka Arktika un tās resursi tiek saglabāti arī nākamajām paudzēm. Šeit sadarbība ir ļoti svarīga, un mums ir jārīkojas atbildīgi un ir jādod savus ieguldījumus un pienesums. Šajā kontekstā es gribētu uh, vairāk parunāt uh, par urpšanas ieguvis darbiem Arktikā. Arktikas valstis un Eiropas Savienībai ir kopīgas intereses. Tas ir, lai Arktikas dabas resursi uz zemes un jūrā uh, virs vai zem jūras gultnes tiktu izmantots ilgtspējīgi un lai tas neapdraudētu Arktikas vidas pastāvēšanu un dotu labumu vietējiem iedzīvotājiem. Eiropas Savienībai nav tiešas krasta līnijas ar Arktiku, ar Ziemeļu okeānu. Un Tajā pat laikā daudz resursi atrodas 200 jūdžu zonā vai kontinentālajā Arktikas šelfā. Bija arī debates par sadarbību ar citām valstīm. Mēs intensīvi vedam diskusijas ar ASV un Kanādu par sadarbību Arktikas izpētē, Eiropas Savienība ir izveidojusi pastāvīgu dialogu par Arktikas jautājumiem ar Norvēģiju, apmainās ar viedokļiem ar Islandi. Uh, un mums ir ļoti veiksmīga sadarbības veidojusies arī ar Islandu, Krieviju un Norvēģiju caur ziemeļu dimensijas instrumentu. Partnerattiecības ar Grenlandi noteikti pavērs jaunas iespējas šī e, reģionā politikas realizēšanai. Protams, to visu ietekmēs arī mūsu pieteikums, uh, lai saņemtu novērotāju statusu Arktikas padomē, bet Pirms es reaģēju uz uh, deputāta Karas izteikto komentāru es gribētu vispirms pats izteikt piezīmi šai sakarā. Eiropas Savienības uh, paziņojums par Arktikas politiku 2012. gadam nav stratēģijas dokuments. Arktikas uh, politika politika tiek eh, veidot jau kopš 2008. gada, bet tā joprojām atrodas attīstības stadijā. Šīs debatas, tāpat kā šī vakara debatas, palīdz detalizētāk izstrādāt šo politiku, lai kādu dienu varētu uh, piedāvāt jums dokumentu, ko varētu nosaukt par stratēģiju, kas kalpot par pamatu tālākai ciešākai sadarbībai starp augsto pārstāvi un komisiju no vienas puses. Nodrošinot koordināciju šajos, pas, šajā politikā. 2012. gada paziņojums un iekšējais darba dokuments par pasākumiem, kas veikti izstrādājot Eiropas politiku Arktikas reģionām, ir skāruši lielāko daļu no jūsu minētajiem jautājumiem, tīpaši attiecībā uz saskaņotību starp reģionālajām programmām, pētniecības programmām un pastiprinot sadarbību un kontakts ar Arktikas vietējiem iedzīvotājiem. Eiropas aģentūras, attiecīgās aģentūras aktīvi ir līdzdarbojušās Arktikas padomas darba grupās. Šajā kontekstā es gribētu īsumā parunāt arī par finansējumu. mēs e, izvērtējam iespējas e, par finansēšanu Horizon 2020. Reģionālās un pārobežu programmas būs galvenie uh, mūsu pasākumu realizācijas instrumenti šajā politikā, kas attiecās uz novērotāju statusu. Es gribētu pateikties par Karasa kunga teikto. Mēs ticām, ka Arktikas padomes dalību valstis pieņems lēmumu piešķirt Eiropas Savienībai pastāvīgā novērotāja status, ņemot vērā to, kādu ieguldījumu mēs varētu sniegt šajā reģionā. Paldies! Paldies komisāru kungam! Debatas ir beigtas un balsošana notiks jūnijā. Nākamā sēde notiks rīt, ceturtdien, 18. aprīlī, no pulkstens 9 līdz 5 pēcpusdienā darba kārtība ir publicēta Eiropas parlamenta mājaslapā. Sēde tiek slēgta. Paldies!